Yeah, yeah, yeah, absolutely. Good morning, dear colleagues. Um... Labrīt, godāmie kolēģi. Ļoti labi, ka mēs varam sākt darba laikā. Mums ir uh, ļoti uh, svarīga viešņa šodien. Tātad uh, šī ir viena no pēdējām sanāksmēm, kuru mēs organizējam mūsu izmeklēšanas komitejā. Sāksim ar formalitātēm - darba kārtības pieņemšana. Ja nav nekāda iebilduma, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Tulkojums pieņems 15 valodās un sanāksme tiek pārādīta tiešsaistē. Visi dokumenti ir pieejami elektroniskā formātā. 12. janvāra emisijas komitejas sanāksmes protokols ir pieejams internetā. Ja nav uh, nekādu iebildumu, uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Paldies! Tad tagad uh, sveiksim mūsu vidū komisāru Bienkovsku. Es varu teikt, ka tā ir mūsu komisāra. Mēs esam tikušies ar daudziem komisāriem mūsu komitejā, bet jūs varētu teikt, esat mūsējā. Uh, Ir eh, ļoti labi, ka pēc visām šīm uzklausīšanām, ko esam norganizējuši, jūs atkal esat ieradusies pie mums, lai mēs varētu apmainīties ar viedokļiem. Šie ir ļoti svarīgi temati, tātad pirmkārt mums ir jārunā par mūsu gatavojamo ziņojumu, kas tiks apspriests pēc tikšanās ar komisāri, bet mēs domājam arī par nākotni. Mums ir jāpadomā, piemēram, par uh, Eh, vadlīnijām, par 4. Eh, RDE pakotni, par eh, tipveida apstiprinājumu priekšlikumu, par kuru tiks balsots šorīt. Tas ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, un es gribētu pateikties visiem kolēģiem IMCO komitejā, un jo īpaši IMCO kolēģiem, kas strādā šajā komitejā. Domāju, ka viņiem ir bijusi ļoti liela ietekme, domājot par faktiem, skaitļiem, secinājumiem, rekomendācijām. Uh, Domāju, ka mēs esam ieguldījuši ļoti daudz pūliņu tipveida apstiprināšanā, un tā vietā, lai samazinātu komisijas ambīcijas, mēs drīzāk esam tās palielinājuši. Ceru, ka balsojums plenārsēdē būs labs. Domāju, ka mums jau tagad vajadzētu sākt lobēt padomi, tad komisija mūsu komiteja varētu to sākt darīt. Gribētu skaidri norādīt, ka šī nav uzklausīšana, šeit ir viedokļu apmaiņa. Uh, Došu vārdu Bienkovskas kundzei, kas nāks klajā ar saviem ievadvārdiem, un pēc tam būs uh, debates. Došu vārdu referentiem, referentu pārstāvjiem, grupu pārstāvjiem. Tāpat būs paredzēta arī brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu, Bienkovskas kundze, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Godāmie deputāti! Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka var ierasties uz šo viedokļu apmaiņu. Centīšos izteikties īsi, bet eh, es gribētu tomēr strukturēt eh, savu sakāmo, gribētu pastāstīt, kas pašlaik notiek. Vispirms, liels paldies par jūsu darbu šajā parlamenta komitejā. Ir eh, skaidrs, un šeit nepārspīlēju, ka jūsu darbs man ir ļāvis virzīties uz priekšu, strādājot pie ļoti nozīmīgiem tiesību aktiem. Un tāpat Es arī ceru, ka mēs varēsim kopā strādāt pie nākamajiem soļiem. Protams, ka esmu iepazinusies ar jūsu ziņojuma projektu un ar rekomendācijām, un labprāt iepazīšos arī ar galīgo ziņojuma variantu. Kā jūs zinat, uh, ir pagājis pusotrs gads kopš pirmajiem atklājumiem, un ir paveikts ļoti daudz, lai saprastu, kas ir noticis un kā šīs problēmas varētu atrisināt. Diemžēl mums vēl ar vienu nav visas informācijas. Neskatoties uz jūsu komitejas ieguldīto darbu un to, ko ir paveikusi komisija, mums vēl ar vienu nav pieejami visi fakti no dalībvalstu veiktajām izmeklēšanām. Un tad, kad mēs runājām ar industrijas pārstāvjiem, mēs visi redzējām, ka mm, tiek izteikti tie paši vecie noliegumi. Mēs redzam, ka industrijā diemžēl nekas nemainās. Nu, un mēs redzam arī, ka dalību valstu tirgus uzraudzības iestādes neko nedara. Dažas eh, dalību valstis pat eh, atsakās mums atklāt tehnisko informāciju, kas ir ievākta nacionālajās izmeklēšanās. Kopumā var teikt, ka attieksme nav mainījusies, un manuprāt, tas nav akceptējami. To es atkārtoju jau vairāk kārt. Mēs nevarēsim pavirzīties uz priekšu, mēs nevarēsim atgūt patērētāju uzticēšanos, un mēs nevarēsim arī palīdzēt mūsu automobīļu nozarei, ja mēs nedzirdēsim visus faktus un visus skaidrojumus. Es ceru, ka jūsu ziņojumā arī tas tiks atzīts. Komiteja patiešām nodrošina ļoti vērtīgu ieguldījumu, mēģinot saprast, kas ir noticis, un mēģinot saprast, kāda ir mūsu atbildība. Es ceru, ka jūs to jutāt, ka komisija mēģināja pilnībā atbalstīt jūsu darbu un mēģināja dot arī savu ieguldījumu. Nu, protams, varbūt bija zināmas problēmas, bet es mēģināju šīs problēmas atrisināt pēc iespējas ātrāk. Tātad šīs komitejas darbs papildina mūsu centienus, mēģinot atklāt, kas ir nogājis greizi un ko to atrisināt. Es arī saprotu, ka jūsu ziņojumā tiks izteikta kritika par Eiropas komisiju. Mēs un es arī es personīgi ņemsim vērā šo kritiku. Bet, protams, vajadzētu šeit eh, pateikt divas lietas. Protams, ka visas Eiropas institūcijas būtu varējušas rīkoties labāk, bet iespējams, ka tas nebūtu atrisinājis eh, mm, šo problēmu, jo ir vajadzīgs arī ieguldījums no nozares un no dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Šādas apņēmības, diemžēl, nav, un tās nebija arī iepriekš, un es ceru, ka jūsu ziņojumā tas tiks atzīts. Nu, tagad es nonāku pie tā, ko es eh, gribēju šodien pateikt. Mums ir jāliek uzsvers uz nākotni. Mūsu rīcības galvenajam mēķim ir uzlabot situāciju. Mums ir jāatgūst uzticēšanās, patērētāju vidū. Patērētājiem ir eh, jāuzticās automašīnām, ko viņi pērk un ko viņi vada. Un, protams, mums ir jādomā arī par sabiedrības veselības mērķiem. Vienlaicīgi mums ir jādomā arī par to, lai mūsu rūpnieki varētu būt konkurētspējīgi pašreizējā globālajā situācijā, kas visu laiku mainās, un šīs izmaiņas ir ļoti ātras. Esmu strādājusi pie um, likumdošanas uzlabošanas trīs jomās. Tad, tad pirmkārt, labāka īstenošana, labāka tirgus uzraudzība un labāki noteikumi. Uh, Es gribētu arī šeit uzsvērt, ka jūsu komitejas darbs ir bijis izšķirošs. Atkārtošu, izšķirošs, palīdzot man virzīt uz priekšu visus šos trīs punktus. Pirmkārt, es esmu izvēlējusies ļoti spēcīgu pieeju tiesību aktu piemērošanai, un esmu pateicīga jums par atbalstu. Esam uzsākuši pārkāpumu procedūras, kā jūs zināsiet, pret septiņām dalībvalstīm. Tas notika decembrī. Un uh, tātad pārkāpuma procedūras par to, ka netiek ievēroti transporta līdzekļu apstiprinājuma noteikumi. Vēl ar vienu sodi par šādu noteikumu pārkāpšanu nav adekvāti šajās septiņās valstīs. Iespējams, ka neesam savu darbu šeit pabeiguši. Varbūt ir arī citi pārkāpumi. Turpinām kontaktēties ar citām dalībvalstīm par viņu sistēmām un uzsāksim arī citas procedūras, ja tas būs pamatoti. Vēl nevaru jums paziņot par konkrētiem datumiem, bet esmu pārliecināta, ka tiks vēl ierosinātas pārkāpuma procedūras. Otrakārt, kā jau jūsu ziņojumā ir minēts, mums ir jāuzlabo tirgus uzraudzība esam rīkojušies divās frontēs. Pirmkārt, uzliekam pienākumu dalībvalstīm informēt mūsu Eiropas komisiju par tirgus uzraudzības darbībām. Un mēs esam mēģinājuši arī stiprināt tiesisko ietvaru, sagatavojot likumdošanas priekšlikumu par tipveidu apstiprinājumu. Noslēgumā, un šeit ir runa par praktiskiem izlabojumiem, mēs mēģinam ir, ieviest efektīvu neatkarīgu tirgus uztraucību. Treškārt, mums ir vajadzīgi labāki noteikumi ne tikai tirgus uzraudzības jomā, bet arī visur citur, kā jau jūsu ziņojumā norādīts. Tātad mums ir jādomā par tās saucamiem uh, dubult vai LTP, te ir runa par mm, degvielas patēriņu un CO2 izmešiem. Tāpat arī mums ir jāievieš uh, stingras procedūras par NOX izmešiem sākot no 2017. gada septembra. Pirmo reizi Eiropas Savienībā tiks izveidota uh, šāda likumdošana, kur šādi testi būs obligāti. Tātad mēs vēlamies uh, testēt arī automašīnas, kas jau ir uz ceļiem. Esam sagatavojuši vadlīnijas nacionālajām tipveida apstiprinām iestādēm par atslēgšanas ierīču testiem. Tāpat arī mums ir vajadzīga spēcīgāka tipveida apstiprināšanas sistēma. Mēs nedrīkstam šeit atkāpties. Līdz šim, kā jau jūs zināsiet, dalībvalstis vēlējās saglabāt ekskluzīvu atbildību par aizliegumiem, par atslēgšanas ierīcēm un par sodiem, kas ir uzliekumi, uzliekami automobīļu ražotājiem. Pagājuši gadu es eh, ierosināju tiesību aktus par plašāku Eiropas uzraudzību. Tas ir patiešām būtiski, lai izvairītos no pārkāpumiem nacionālā līmenī. Un, protams, mums vajadzēs arī atjaunot patērētāju uzticēšanos. Šī iemesla dēļ, un varbūt es atkārtošos, mums ir vajadzīgs likumdošanas process, lai mēs varētu virzīties uz priekšu ātrāk. Šeit jūsu komiteja un parlaments kopumā noteikti var dot savu ieguldījumu. Galvenais punkts, atklāt sakot, ir sadarboties. Un tas, mans, tas ir mans eh, svarīgākais lūgums jums, eh, priekšādātāji. Es ceru, ka jūsu kolēģi no IMCO komitejas eh, rīkosies saskaņā ar jūsu secinājumiem. Kā jau tika minēts, šorīt info komitejā ir paredzēts balsojums par tīpveidu apsiprinām ziņojumu. Un es patiešām paļaujos uz jums un uz jūsu kolēģiem, lai jūs uh, mēģinātu novērst visus mēģinājumus samazināt šī priekšlikuma aptvērumu. Protams, mm, padomē progress ir ļoti lēns Es apsveicu Maltas prezidentūras ieguldīto darbu. Mēs viņus aicinājām virzīt uz priekšu, tīpa apstiprinājumu priekšlikumu. Taču, priekšādētāji, vēlreiz atkārtošu, ka ir vajadzīga arī jūsu balss, lai saglabātu spiedienu uz to, ka ir jā, jāstrādā ātrāk un arī ir jāstrādā pie satura. Tuvākajos gados mēs noteikti pieredzēsim lielas izmaiņas automobīļu uh, industrijā. Tieši tāpēc esmu uzsākusi GIE 2030 procesu. Mēs arvien vairāk pietuvojamies uh, mm, eh, bez šofēra un bez emisiju automašīnām. Uzskatu, ka tās ir ļoti liels iespējas mūsu pilsoņu dzīves uzlabošanā un ļoti liels iespējas arī pašai nozarē. Cerams, ka viņi to sapratīs. Ir skaidrs, ka mēs saskarsimies arī ar praktiskiem izaicinājumiem. Automašīnas būs komplicētākas, un tieši tāpēc eh, sabiedrības akcepts un uzticēšanās būs eh, izšķiroši nozīmīgi. Es vēlreiz gribētu teikt, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, mums ir jādomā par šādām bezšoferu, bezemisiju automašīnām. Tieši jums priekšā komentāri par notiekošo zālē. Tātad noslēgums. Es vēlējos vienkārši jums pateikties par to, ko jūs esat uh, atklājuši savā ziņojumā un uh, rekomendāciju projektā. Esmu iepazinusies tikai ar ziņojuma projektu. Un es paļaujos uz jums, domājot par mūsu darbu nākotnē. Kā jau es minēju, mēs esam ļoti iekavējušies, un šis process mums ir jāpātrina. Paldies, komisārs Kundze. Jā, Tieši to arī mēs darīsim. Mēģināsim runā, mm, izteikties un strādāt ātrāk. Un tagad mūsu referenti. Paldies, priekšādātāji, paldies arī komisārai Bienkauskas kundzei. Tātad šeit ir paredzēta tikai viedokļa apmaiņa, te nav runa par uzklausīšanu. Uh, Es eh, ļoti priecājos par to, ko jūs minējāt eh, savā ievadrunā. Jūs runājāt par ļoti daudziem tematiem, par patērētāju sardzību, par uh, godīgu rīcību, par um, pārkāpumu procedūrām, kas tiek ierosinātas pret dažādām dalību valstīm. Jūs arī pieminējāt, ka varbūt tiks uh, ierosinātas citas procedūras. Es uh, gribētu runāt par vienu punktu, un tas varbūt ir tāds sarežģīts. Uh, Patērēta aizsardzības jautājumi Eiropā un Amerikā parasti ir ļoti pretrunīgi. Un šeit ir runa par kādu autorežotāju, kur 12 mēnešu laikā tiek piešķirt 12 miljonu eiro. Tāpat ir jāatcerās, ka šeit ir runa par miljoniem klientu. Tomēr Nedz Amerikā, nedz Eiropā mums nav nekāda tiesiskā pamata eh, kaitējumu atlīdzināšanai. Un, eh, piemēram, Eiropā Volkswagen paredz eh, automobīļu labošanu. Ja mums nav Eiropā nekāda tiesiskā pamata, tad kā mēs varam pieprasīt, lai uh, Eiropieši saņem šādas kompensācijas? Tātad, ja nav šī tiesiskā pamata, šis process ir ļoti sarežģīts. Varbūt jūs varētu to izskaidrot. Uh, Gerbrandī kungs, varbūt jūs varētu uzdot jūs jautājumus kopā. Es vienkārši redzu, ka jūs esat divreiz eh, šajā sarakstā. Paldies, eh, priekšādātā, paldies arī komisārai, ka ieradāties ārēs pie mums. Vispirms, es gaidīju, ka jūs eh, nāksiet klajā arī ar pirmo reakciju uz mūsu ziņām projektu. Varbūt savās atbildēs jūs to varētu darīt. Es arī gaidīju, ka komisija zināmā mērā uzņemsies vainu. Man ir skaidrs, ka esam identificējuši ļoti skaidrus sliktas administrācijas piemērus komisijā. Varbūt arī komisijai vajadzētu uzņemties vainu. Nevēlos šodienas to koncentrēties. Vēl ar vienu atgūstos no jūsu ievadrunas. Mani patiešām pārsteidza jūsu teiktais, proti, ka gan industrija, gan dalībvalstis nav mainījuši savu attieksmi. Uzskatu, ka tas ir viens no pārsteidzošākajiem paziņojumiem, ko esmu dzirdējis pēdējā gada laikā šajā komitejā. Tas nozīmē, ka gan nozare, gan dalībvalstis vēl ar vienu nesaprot, cik um, milzīgs un cik kaitējošs ir bijis šis eh, dīzeļgeitas skandāls un cik tālajošas sekas tam būs, ja mēs to nemēģināsim labot tuvākajā nākotnē. Zināmā mērā jūsu paziņojums man, man arī nepārsteidza, jo mans viedoklis ir tās pats. Es arī uzskatu, ka dalība valstis vēl ar vienu nedalās datos ar Eiropas komisiju, kaut gan tām tas būtu jādara. Uh, Es arī redzu, ka nacionālās iestādes vēl ar vienu nerīkojas, nedara to, kas tām būtu jādara. Tāpat arī es redzu, ka nozare vēl ar vienu atsakās uzņemties atbildību, jebkādu atbildību, un šeit nav runa tikai par Volkswagen. Te ir runa par gandrīz visiem autoražotājiem Eiropā. Tas man liekas eh, ļoti satraucoši. Es domāju, ka mēs visi redzam milzīgas atšķirības starp ASV un Eiropas Savienību. Ja es paskatos, piemēram, uz veidu, kā ASV rīkojās eh, pret Volkswagen un kā tā rīkojās arī citos gadījumos, tā ir piemērošana un tā, tas ir mēģinājums arī izvairīties no tā, lai nozarē būtu pārkāpumi nākotnē. Tāpat te ir runa par um, patērētāju aizsardzību. Patērētāji auto īpašnieki ir tikuši apkrāpti no autoražotāju puses. Varbūt jūs varētu izskaidrot šo milzīgo atšķirību. Kāpēc Eiropā mēs neesam spējīgi aizsargāt mūsu pilsoņus daudz labākā veidā nekā pašlaik? Es uh, apsveicu pārkāpumu procedūras pret uh, dažām dalību valstīm. Nesaprotu visas. Piemēram, Itālija. Es saprotu, ka uh, Augstākais sots, kas tiek piemērots Itālijā, ir 300 eh, eiro. Nedomāju, ka Fiat vai kādu citu ražotāju šāds sots īpaši uztrauktu. Kāpēc tas tā ir? Varbūt jūs varētu vēlreiz izskaidrot, kāpēc nolēmāt likt uzsveru uz šīm dalībvalstīm. Galvenais elements ir tāds, ka mēs ar vien neredzam, ka dalībvalstis rīkotos. Uzklausījām šeit Vācijas ministru, kurš teica, ka aicināt Volkswagenu, Volkswagenu remontēt automašīnas jau ir pietiekams sots par to, ko viņi dara. Es absolūti nepiekrītu. Varbūt jūs varētu vēlreiz izskaidrot, kādus instrumentus eh, komisija izmantos vai arī kas, jūsuprāt, vēl ir darāms, lai piespiestu dalību valstis rīkoties daudz proaktīvāk nekā pašlaik. Pēdējais jautājums. Vai jūs uh, jautājāt uh, priekšādātājiem Junkeram vērsties pie valstu un valdību vadītājiem Eiropadomē? Šeit nav no runa par kaut ko tādu, kas būtu derāms atbildīgajam komisāram. Šeit ir runa par absolūtu Eiropas atteici. Dalībvalstis vienkārši atsakās ievērot Eiropas noteikumus, un tās atklāti e, atsakās to darīt. E, Domāju, ka priekšsēdētām Junkeram vajadzētu nākt klajā ar paziņojumiem nākamajā Eiropadomē, vai vismaz tas būtu jādara divpusējās sanāksmēs ar valstu un valdību vadītājiem. Gribētu, lai jūs atbildat uz eh, šo manu jautājumu. Paldies, eh, Vander Kampakungs. Voorzitter, ik ga even door op de vraag van. Paldies, priekšsēdētē. Es paturpināšu Brandīkunga jautājumu, bet varbūt mans uzsvars būs citāds. Komisārs sacīja, ka nekas nav mainījies 15 mēnešu laikā. Bet tad, ko tad mēs te darām? Sēžam šeit komitejā, un ko jūs esat paveikusi, komisārs kundze? Es piekrītu abiem referentiem, tai ziņā, ka nav paveikts pietiekoši daudz, to es saprotu. Taču, kad jūs paraugāties uz e, visiem, visām pārtākumu procedūrām, paziņojumiem, e, visu skandālu, kas ir bijis, bijuši Vācijā. Visu, kas noticis, jūs nevarat teikt, ka nekas nav mainījies. Es gribētu uzzināt, ko jūs esat domājis ar šo frāzi, ka nekas nav mainījies. Kā ir ar šo izmeklēšanas komiteju? Jo, ja mums ir jāgaida ja līdz, līdz ziņojuma beigām, lai kaut kas notiktu, tad eh, tiešām šķiet, ka nav jēgas. Un tad runājot par aģentūru. Kā jūs vērtējat diskusijas, ka pat labāk norisinājās šajā komitejā un IMKO, IMKO komitejā par platformu aģentūru, neatkarīgu aģentūru, ko padaļai pārvaldītu dalībvalstis? valstis? Ir arī diskusijas par to, kas būs šīs aģentūras vadītājs, gribētu vairāk par to dzirdēt. Es domāju, mums ir jāpievērš reāla uzmanība, lai mēs nebūtu šeit bezobants tīģeris. Jūs apgalvojat, ka jūs ļoti nopietni uztverat šīs komitejas ieteikumus, runājot par šī jautājuma pārstruktūrēšanu, bet es uz to raugos nedaudz atšķirīgi. Eiropas pamatiezīme ir tā, ka mēs daudz runājam, ka norisinās komunikācija, tā skaitā arī Twitterī, Bet kas tagad reāli komisijā mainīsies? Es ļoti nopietni uztveru jūs sacīto, taču es vēlos, lai norisinātos pārstrukturizācija. Es neapgalvoju, ka cilvēkiem būtu jāzaudē savas darba vietas, ne viņiem ir uh, darba vietas, jāievēro sociālās politikas jautājumi, taču es gribu izmaiņas, un kas tas būs? Paldies, Vandenkam, kungs Bonifā kundze. Paldies, komisārs kundze par jūsu klātbūtu un par šo viedokļu apmaiņu, kas ir svarīgi gan mums, gan jums. Jūs, tāpat kā mēs, esat konstatējusi, ka dalībvalstis un automobiļu ražotāji neizpild prasības un jāievēro tiesību akti. Skaidrs, ka situācija ir jāmainās, turklāt ātri. Šādā kontekstā man šķiet, ka uh, Uh, mūsu izmeklēšanas komitejā piedāvātajiem, piedāvātajiem rekomendācijām jābūt skarbām. Un eh, es paturpināšu Vandekāmpa kungs sacīto, ka tiešām nepieciešama aģentūra, neatkarīga aģentūra. Uz šo priekšlikumu atbalsta vairākas grupas, gan uh, šīs komitejas um, ziņojuma kontekstā, gan arī IMCO komitejas ziņojumā par tīpa apstiprinājumu par to drīzumā notiks balsojums. Tātad šis ir viens no svarīgajiem pasākumiem, kas garantētu, ka tad, ja dalībvalstis un automobīļu ražotāji neievēro prasības, tad ir iestāde, kas var eh, spriest par to. Es nešaubos nemirkli, ka šis priekšlikums par eh, šādu aģentūru būs atrodams arī mūsu izmeklēšanas komitejas ziņojumā. Komisārs Kunze mums ir eh, šī gada janvārī uh, um, sagatavojas vadlīnijas attiecībā par automobīļu, kas jau ir uz ES ceļiem. Tātad, kā vai komisija paredzēs e, pārbaudīt arī Volkswagen e, atjaunotos automobīļus, e, lai nodrošinātu, ka jaunā kalibrācija atbilst prasībām. Vadlīnijās ir runa par protokolu. Par to mēs arī spriedām arī janvāra sanāksme, ja nemaldos. Pielikumā ir nedaudz ieskicēti jautājumi, bet man šķiet, ka tas ir tik efektivitātes dēļ, ka daļa no priekšlikumiem eh, nav skaidri izklāstīta, bet man tomēr būtu par to jautājums. Otrais jautājums par ceturto eh, RDE pakotni un par eh, mazajām daļiņām, vai jūs varētu pastāstīt, kā šeit ir darba grafiks paredzēts? Un tad runājot par dīzelgeita skandālu, ir skaidrs, ka tur vēl uh, viss nav beidzies, ar vienu kaut kādi jauni fakti nāk aizsmā. Bet ņemot vērā šo situāciju un aizdomīgo uzvedību NOX un uh, mazo daļiņu jautājumā. Es domāju, nepieciešama konstitucionālo tiesu sadarbība un uh, jāizno darbs, lai uzlabotu tiesību aktus. Mēs saskaramies ar ļoti spēcīgiem eiroskeptiķiem un politiskā atbildība gulstas uz mūsu pleciem. Mums jābūt par paraugu, jāstrādā efektīvi, uh, nodrošinot, ka visi tiesību akti, kas kopīgiem spēkiem tiek izstrādāti, tiek īstenot gan no dalībvalsts, gan no automobiļa ražotāju puses. Tā mums arī ir jāaizsargā patērētāji, bet es neatkārtošu gar, kolēģi Garbrandī kunga sacīto. Mēs Mākera kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Jūsu ievadvārdi man ir dziļi iespiedušies atmiņā un savā ziņā tie mani uztrauc. Jūs sacījāt, ka nekādas attie, attieksmes izmaiņas nav novērojams ne dalību valstīs, ne, ne automobiļu ražotāju vidū. Jūs teicāt, ka dalībvalsts varētu darīt vairāk, taču mējā kulpa no jūsu puses tomēr nedzirdēju. Es paturpināšu Vandekām kungu jautājumu un padziļināšu to. Uh, Mēs visi piekrītam tām, esam viensprāts, viens ka mums ir jā, jābūt harmonizētai attieksmē pret, attieksmē pret uh, mazajām uh, eh, piesārņošiem daļiņām. Henvi komiteja ir uh, balsojusi par iekšējā tirgus uh, ziņojumu atziņumu, un tur konkrētā prasība izskanēja par neatkarīgas aģentūras izveidi tirgus uzraudzībai. Ir runa par autonomu neatkarību aģentūru. Manā skatījumā šī prasība par jaunas aģentūras izveidi ar vienu ir rūpīgi jāizvērtē. Taču šī prasība manā skatījumā ir pamatota. Mums ir aģentūra dzelzceļa jomā, aviosabiedrību jomā, taču nav, nav aģentūras ceļu transportu jomā. Es vēlētos zināt, ko jūs par to domājat. Mūsu skatījumā šāda aģentūra atainot projektu, eh, progresu. Emisiju analītiķu, emission analytics Eh, sniegtie dati liecina par to, ka 2016. gadā atšķirības starp eh, laboratorijas apstākļos veiktajām pārbaudēm un ceļu veiktajām pārbaudēm eh, ir vēl vairāk pieauguši, pieaugusi. Tātad mans jautājums ir tāds, vai jūs arī atzīstat šo problēmu un ko komisija ir paredzējusi darīt, lai šo lielo atšķirību novērstu. Arī citi kolēģi jau ir minējuši vēl vienu aspektu, proti patērētājus, patērētājiem sniegto informāciju un viņu uzticēšanos. Ir jāsniedz pareiza informācija par automobīļu lietošanu, taču vai jūs prāt patērētājiem būtu tiesības arī uz informāciju par NOX izmešiem, par uh, Eh, smalkajām daļiņām. Un tālāk komentārs par eh, pētniecību un attīstību. Esmu šai projekt, mūsu komitejas, viņam projektē iesniedz grozījumu, kurā piedāvāja, lai komisija sākt sarunas ar automobīļu ražotājiem, noslēdzot vienošanos. Uh, par uh, pētniecības un uh, attīstības jomu. Ernstas kundze, aktā, nē, saka priekšsēdētāji. Um, Paldies. Mūsu frakcijas vārdā es vēlētos arī pateikties jums par jūsu darbu. Esmu šeit, saka runātāja. Šeit ir bijušas arī kritiskas piezīmes, tomēr, ja mēs mm, teiktu, ka mums eh, tika slēptas lietas, tika izklāstīti kaut kādi fakti no zila gaisa, ja mēs teiktu, ka tas nebūtu noticis, mēs melotu. Mēs esam piedzīvojuši pilnu spektru šādu lietu, un uh, Mēs zinām, ka mēs neesam noskaidrojuši visu, mūsu rīcībā nav visa nepieciešamā informācija. Un uh, bija tā, ka visi vajadzīgie dokumenti netika nekavējoties nodrošināti, un te mēs nevaram gluži vainot tikai komiteju. Un uh, Te man ir jāteic e, pāris lietas, kas ir svarīgas šai komitejai. Ja es e, raugos e, ziņās, tad es redzu, ka Volkswagen padomas vadītājs ir vainojis lielos akcionārus tajā, kā šī situācija ir izvērtusies. Un daļai arī tāpēc šī situācija netiek atrisināta. Uh, Un, uh, komisārs kundze, jūsu izvēlētais fokus ir ļoti svarīgs, ir būtiski atgūt uzticēšanos, vai mēs kā komiteja šeit vienkārši sēžam sava prieka pēc, visi referenti, ēnu referenti, padomnieki, vai viņi ir vienkārši tāpat darījuši savu darbu? Vai mēs no šī ziņojuma varam uh, gūt kaut kādas mācības, izdarīt secinājumus un uh, šos secinājumus īstenot praksē? Kā tad notiks tālāk eh, lobby darbs? Mēs zinām, ka notiek visi šie fórumi, es atsaukšos uz ziņojumu projekta desmito pāntu. Mm, tur eh, ir runa par ekonomikas pārstāvju dalību. Un eh, komisijai arī ir vajadzīgi tehniskie eksperti darba grupās. Ir svarīgi panākt skaidrību, kā tad mēs rīkosimies ar lobby pārstāvjiem. Uh, Mūsuprāt, vajadzētu būt uh, fiksētām kvotām, kas tiek padarītas pieļaujams darba grupai vai arī netiek uh, pieļautas. Un uh, ir būtiski arī, lai šie lobby pārstāvi nerūpētos par to, lai uh, tiktu izdarīti nepareizi, nepatiesi secinājumi, Tāpat eh, šī RTE pakotne mums ir jāparūpēs, lai tā un viss, kas ar to saistīts, ir tik spēcīgi, cik vien iespējams. Mums ir jāparūpēs, lai būtu datu bāze, eh, kas padara caurskatāmus eh, testu rezultātus. Tas ir ļoti būtiski. Un kā jūs rīkosieties ar dalību valstīm, kurās ir pārkāpumi? Mēs jau zinām, ka ir iesāktas pārkāpuma procedūras, un mums kā parlamentam ir jāizdara turpmāks spiediens. Protams, mēs zinām, ka dalību valstis arī ne visas ir pārņemtas gluži ar šīs situācijas risināšanu, un dažas dalību valstu frakcijas arī ir centušās eh, noslēpt uh, kaut kādus asumus šajā situācijā. Uh, Un eh, jautājums ir, vai komisija plāno ieviest eh, drošības mehānismus, kas varētu eh, gādāt par to, lai nākotnē signāli par tam līdzīgām situācijām tiek saulēcīgi atpazīti. Tāpat arī par smalkajām daļiņām mums ir jārunā, protams, ka tās arī ir jāiekļauj mūsu darba aptvērumā. Un uh, Jā, uzticēšanos var iegūt tikai konsekventi rīkojoties, un tāpēc es gribu jautāt, kā jūs, ko jūs darīsiet ar dalību valstīm un arī ar kritiku, kas ir vērsta uz komisijas pašas darbu, un tas notiek jau daudz gadu garumā, daudzi fakti ir tikuši slēpti. Mēs esam jau dzirdējuši par komisāriem, kas ir stāstījuši mums eh, pasaciņas eh, faktus, kas nebūtu nebija patiesi. Paldies! Ekaut kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies komisaram Jankovskai par to, ka viņi nāca klājā ar skaidru paziņojumu, un es arī varu piebalsot manu kolēģu, maniem kolēģiem, ka viņi pārsteigti, bet mēs atzīstam, ka gaisotne padomē vēl nav būtiski mainījusies, un tomēr mēs nevaram palikt pie šī secinājuma vien. Protams, arī komisēja šeit savu lomu spēlējam, un tieši tam vēlo, vēlos pievērst uzmanību. Un darīšu tā, pievēršoties komisijas eh, publicētām vadlīdlajām pirms tajām nedēļām par atspēkšanas ierīcēm. Komisija skaidri nāca klajā vadlīnijām, kā atliekšanas ierīces var identificēt. Mēs te nedarbojamies ar kaut kādu augstākā līmeņa zinātni. Vienkārši skatām to, uh, ko komisija ir publicējusi. Ja paraugāmies uz šīm vadlīnijām, tad nedaudz pārsteidzoši lasīt, ka komisija vēl ar vienu ir priekšstats, ka tā var grozīt primāros tiesību aktus. Ja atgriežos pie vēstulēm, ko saņēmām no komisijas, kā izmeklēšanas komisija, piemēram, no Kalēhas kunga, ir sacīts, ka ir, nav runa tikai par uh, pārbaudes ciklu, bet komisija skaidri sacīja, ka automobīļi ir jāizpilda uh, prasības ne tikai laboratorijas apstākļos veiktajos, veiktajās pārbaudēs, bet reālos braukšanas apstākļos. Bet atslēgšanas ierīču vadlīnijās komisija apgalvo, ka, piemēram, ja mēs veidzam testēšanu ar RDI, tad automobīļi vēl ar vienu var emitēt divreiz līdz piecreiz vairāk. Tā rakstīts jūsu tabulā, tas pat ir vairāk nekā slavenajā atbilstības faktorā, kas tik pieņems. Pašreizējās vadlīnijās pēkšņi automobiļiem ir ļauts emitēt piecreiz vairāk nekā paredzētais standartā, bet tikai tad, ja. Um, uh, uh, reālos braukšanas apstākļos e, emisijas uzrāda rezultāts vairāk kā piecas reizes lielāku par standartu, tikai tad jūs uzskatās, ka tiek izmantots atslēgšanas ierīces. Es varētu sacīt, ka jau šajā aspektā ir problēma. Un te nav nekāda grafiks e, norādīts. Tā tas nozīmē, ka pārējā uh, automobīļa mūža laikā uh, izmeši var būt uh, cik vien liela vēlamies. Uh, Es gribētu reakciju uz to. Vadlīnijas ir vērtīgs, jo ir pirmās kategorijas teksts. Ja mēs, jūs sakāt, ja mēs nedaudz izmainām kaut ko automobilī vai, vai nu no apgriezienu, motoru apgriezienu skaitu samazinām vai arī pavaram logu, tad tas ir cits tests. Un tad mēs paraugāmies uz Francijas veikto izmeklējumu, dalībvalstīs daudzas izmeklēšanas veiktas, un par laimi Franči ir veikuši šo tā saucamo pirmās kategorijas testu. Un viņi atklājā ar šādiem skaitļiem. Alfa Romeo ar nelielu izmaiņu pirmajā, pirmās kategorijas tekstā emitē uh, vai, par 390% vairāk nekā Ļausfords, 300% Fiat, 360%, Nissan vairāk par 400%, Opel gandrīz 200%, Renault 250%, Volvo 160%. Jūs pašu vadlīnijās jums ir griezti par atslēgšanas ierīcēm, un tur ir minēts, ka pārsniegums nedrīkst būt lielāks par 10%. Visi šie automobīļi, kas šeit uh, minēti, mēs tikai salīdzinām jūsu vadlīnijas ar izmeklēšanas rezultātiem. Tad tas ir vienkārši pārsteidzoši lasu, kas te rakstīts. Tādā gadījumā ir nepārprotams, ka automobils nav testēts uh, normālos braukšanas apstākļos un tā tad tiek izmantota uh, aizliegt atliekšanas ierīci. To jūs sakāt savās vadlīnijās. Mēs to redzam pētījumā. Ir lietotas atliekšanas ierīces pilnīgi visur. Un tad mēs paraugamies citu iekšējos, iekšējo dokumentu, tur ir sacīt, ja nelegāla atliekšanas ierīce tiek konstatēta, tad eh, tipa apstiprināšanas ie, ie, iestādē ir jāsauc uh, apstiprināšanas certifikāts. Bet nekas tāds nav noticis. Neviens apstiprinājums certifikāts nav atsaukts Eiropā. Ja mēs to visu saliekam kopā, tad secinājums ir vienkārši daudzas dalībvalstis pārkāpja Eiropas Sanības tiesību aktu. Tad Eiropas komisija var darīt tikai vienu lietu - sākt pārkāpumu procedūru. Un te es nerunāju par pārkāpumu, kas izpaudīsies kā sots par atliekšanas ierīču izmantošanu vai par sadarbības eh, neīstenošanu, bet ir un par atliekšanas ierīču izmantošanu dalībvalsts neko šai ziņā nedara, bet Eiropas komisija to var darīt, jo tiesība aktā ir minēts, ka <clears throat> tas ir pārkāpums. Vienkārši jautājums, kad komisija sāks pārkāpumu procedūras par šiem par šo lietu. Jo, ja jūs vēlties uh, atgūt uzticēšanos, tad nav runa par uh, sodu. Jums ir jārīkojas tā, ka automobīļu ražotājs, kas krāpjas, nedrīkst uh, šādu automobīlu laist tirgu un vienkārši. Nedrīkst, un, visu, un vienkārši jautājums, ko uzdeva Franči un vairāk atžiesi. Vai jūs piespiedīsiet uh, tipa apstiprinājumi iestādes veik šo pirmā, pirmās kategorijas testu, jo tad mēs redzēsim, ka milzīgi daudz automobīļu neatbilst jau jūsu pašu minimāliem slieksnim. Es domāju, ir pienācis laiks lietas saukt īstajā vārdā. Paldies, Evi Kunze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Pēc um, ļoti atklātiem komentāriem, kas šeit izskanēja. Vēlos uh, eh, naklē ar secinājumiem par pašreizēju situāciju, kas manā skatījumā ir ļoti uztraucoši. Tā ir daudz vairāk satraucoši nekā līdz šim bijām domājuši. Runāju par uh, secinājumiem no Vācijas un Itālijas puses, ka daudzos apstākļos izmantot saslēgšanas ierīces. Un eh, šajā strīdā starp itāļiem un vāciešiem ir arī uh, komisārs iesaistīts. Komisijas uzdevums ir eh, būt par diskusiju veicinātāju dialogu veicinātāju, bet uh, Varbūt jūs uzskatāt, ka komisijas uzdevums ir arī identificēt dažus ārējos elementus šajā kontekstā. Tie varētu būt saistīti ar visu šo skandālu. Varbūt tur runa arī par trešām pusēm, ko varētu iesaistīt. Ja jūs tā neuzskatāt, tad kā un kad šim strīdam tiks pielikts punkts? jo katra no iesaistītām pusēm vienkārši uzstāja uz savu nostāju vakar. Uzklausot Itālijas transporta ministru Mioni, viņš tika uzklausīts uh, parlamentā. Itālijas parlamentā viņš runāja par to, ka tas viss varētu veiksmīgi noslēgties, taču es vēlētos uzzināt, vai paraugoties uz eh, šajā gadā notikušo eh, vai Fiat atjaunotie modeļi arī ir atjaunojuši uh, savu programmatūru. Uh, vai jūs skatījumā tā varētu būt, ka viss tā veiksmīgi beigsies, uh, ka visi būs apmierināti. Pat labam jautājums ir, ir vai programmatūras atjaunošana vienkārši žests, jo tas ir brīvprātīgi, vai tam ir lielāka nozīme? Un vai tas ir paredzēts uh, tuvākajā nākotnē, vai tas vienkārši uh, tiks, būs bezgalīgs process? Un tad atgriežoties pie jūsu sākotnējā komentāra, vai jūs saskatāt iespēju, ka dalībvalstis eh, būs gatavāks sadarboties? Paldies, Evī kundze, pārējie kolēģi, Grostets kundze, ja vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu, norādiet tagad. Krastets kundze, paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, paldies, ka esat mūsu viešņa šajās, šajā viedokļa apmaiņā. Šīs debats ir svarīgas, kad nākam klajā ar ziņojumu secinājumiem. Neatgriezīšos pie jautājumiem, ku, kuriem pievērsās jau vairāk kolēģi vēlos runāt par patērētājiem, par viņu apjukumu šodien kad viņi vēlas iegādāties uh, automobilu, un tad viņiem rodas jautājums, jautājumi, jā, šķiet, ka samazinās dīzeļa automobīļu iepirkšana. Es vēlos zināt, kādu jūs paredzētu nākotni, jo tas, jo mūs skar visus šīs uh, rūpniecības nozares nākotni šī nozare neapšaubām saistīta arī ar naftas ražošanu. Kāda būs e, benzīna un dīzeļa automobīļu, hibrīdu dzinēju automobīļu, elektrisko automobīļu nākotni jūsu skatījumā? Taču vienmēr ir jāgatavojas nākotnē, lai nepiedzīvotu ekonomisko šoku šajā nozerē. Mēs zinām, ka automobīļu ražotāji strādā arī pie citu risinājumu meklēšanas. Tāpat arī vai jūs atbal, at, atbalstītu šādā gadījumā uh, industrijas pārstāvjus? Tāpat tika arī runās par to, ka ir ļoti svarīgi, lai komisija varētu uh, Mm, organizēt savu darbu savādāk. Mēs esam jau novērojuši ļoti daudzas problēmas, un tāpat arī vajadzētu uzlabot informācijas apmaiņu, jo īpaši ar kopēju pētniecības centru un ar atbildīgo ģenerāldirektorātu. Uzklausīšanās mēs redzējām, ka informācijas aprite ir ļoti slikta. Ko jūs esat iecerējuši darīt, lai mm, informācijas apmaiņa nākotnē funkcionētu labāk? Mr. Blanco Lopes, please. Blanco Lopes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Mēs uh, tuvojamies savu darba noslēgumam. Mūsu darba mērķis bija atainot pārbaužu izgāšanos un e, rekomendācijas un informācija, ko saņēmām, būtībā liecināja par krāpšanos. Tas skāra patērētājs un automobiļu izmantotājs. Un šīs krāpšanās īstenoja uzņēmumi, kas uh, pārkāpa noteikumus ar apšaubāmiem mērķiem. komisijas darbs nav saistīts, mūsu komitejas uzdevums nav Eh, tikai saprast, kas noticis un kas ir atbildīgs, bet jūs loma, komisārs Kunze, būtu parādīt virzienu, ceļu. Un arī jātaino, kā komisija strādās ar dalībvalstīm, lai šāda situācija neatkārtotos. Un tomēr mums nav nekāda garantija, ka secinājumi tiek ņemti vērā, lai mēs varētu apgalvot, ka tāds, tās ir stāsta beigas un tas neatkārtosies. Eiropas uh, patērētājiem ir jābūt šai garantijai, un komisijai ir jāsniedz garantija, ka šāda situācija ne, neatkārtosies, jo citādi mēs zaudēsim savu uzticamību. Mēs nevaram uh, noteikti eh, izvirzīt milzīgus mērķus sabiedrības veselības un klimata pārmaiņu eh, jautājumā, tad, ja nav atbilstošu kontroli, protams, kā ir runa par efektīvākām pārbaudēm, taču mēs nevaram strādāt bez instrumentiem, kas nodrošina to, ka dalībvalstis ievēro mūsu pieņemtos tiesību aktus, tātad mums nepieciešama rīcība. Mums ir jābūt uzņēmīgiem. Te es runāju daudz vārdā. Eiropas parlaments vēlas strādāt ar komisiju. Mēs vēlamies to atbalstīt tās lēmumus kaut arī tas varētu novest pie papildu izdevumiem. Taču mums ir jānodrošina, ka mēs rīkojamies tā, kā mums ir jārīkojas, nodrošinot, ka šie, šīs prasības tiek ievērots, jo te runa par sabiedrības veselību. Mēs nevis tērējam naudu, bet tās ir uzskatāms par ieguldījumu. Es domāju, komisijai ir jābūt um, apņēmīgākai pamotēs šo, uh, šo izaicinājumu, ar kuru saskaramies. Nākošais runātājs ir divas problēmas. Es neatkārtošu mūsu kolēģu uh, noskaņojumu. Visa tā ķēde, kas ir iesaistīta šajā lietā, automobiļu ražotāji, un būtībā te ir runa gandrīz par visiem automobiļu ražotājiem pārbaužu centri, kas eh, zinātniski pieņēma metodas, kas ir kļūdīgs dalībvalsts, viss šī, nu, kam bija jāveic kontrols, viss šī ķēde, eh, iespējams eh, neapzināti, bet bieži vien apzināti, bija maldinoši. Es atbalstu dažu kolēģu ieteikumu par neatkarīgas iestādes izveidi. Šī iestāde veiktu pārbaudas reālos braukšanas apstākļos. Ir viens jautājums, kas man nedaudz nodarbina. Ja mēs paraugāmies uz šī skandāla sākumu, komisija eh, bija strādājusi ar vairākām tehniskām komitejām, izstrādājusi emisiju eh, omisijas standartus, arī sadarbojas ar parlamentu un padomi, un tika noteikti, noteikts lieksnis, bet emisijām, bet tas nepavisam netika ievērots. Es gribētu uzzināt, kādos apstākļos komisija nāca klājā ar šiem priekšlikumiem, jo emisiju slieksnis Un tur bija arī dažādi varianti dažādos priekšlikumos. Tā tad bija priekšlikums par emisiju slieksni, tas tika apspriests. Un tad tika izvirzīts tāds slieksnis, kas vispār īstenai situācija neatbilst. Jo reāli pēc tam atļauja tik sniegt uh, emisijām divreiz, trīsreiz, četreiz lielāks. Tad bija tiesība aktis uh, uh, par emisijas lieksni, bet eh, tas pilnīgi nekādi tehniski netika pārbaudīts. Kā uh, tika šis slieksnis noteikts, kāpēc, piemēram, ir 92 uh, grāmi CO izmešu? Institūcijas ir jāapspriež, vai bija zināms, ka ir e, liela atšķirība starp e, noteikto standartu un reālo, reālajām iespējām. Tad es gribētu arī zināt, kas notiks tālāk. Paldies. Paldies, Rike kungs. Komisārs kundze. Es domāju, visi jautājumi jau ir izskanējuši, tādu bija daudz. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Protams, vispirms es vēlētos teikt, ka neatbildēšu uz jautājumiem ļoti detalizēti. Atbildes uz tiem varētu, sniegt, varētu tikt sniegtas rakstveidā, bet eh, es tā vispārīgi atbildēšu uz jūsu šajā komitejā izskanējušajām piezīmēm. Sākšu ar kompensāciju jautājumu, jo tas bija pirmais jautājums, un tad eh, atbildēšu atbilstoši uzdoto jautājumu secībai. Kā jau jūs varbūt daudzkārt esat dzirdējuši, es eh, centos panākt eh, brīvprātīgu rīcību, lai, lai Eiropas eh, patērētāji saņemtu kompensācijas. Eiropas Savienības tiesību aktos komisijai nav paredzētas tiešas īstenošanas pilnvaras patērētāja aizsardzības jomā. Jurova komisārs kundze ir ļoti aktīva diskusijās ar dalību valstīm un cenšas eh, panākt Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanu šajā jomā. Bet uh, ir taisnība tajā, ko daudz no jums sacīja attiecībā uz industrijas pieeju. Es esmu mēģinājusi diskutēt daudzkārt par uh, šo kompensāciju jautājumu ar Volkswagen, un ir vienkārši neticami, kā pret patērētājiem izturas eh, šajā jomā. Mm. Mēs visi zinām, ka atšķirība starp Eiropas un Amerikas tiesību aktiem pastāv, taču ir pilnīgi nepieņemami akceptēt eh, šādu bez kompensāciju atsaukšanu no tirgus un citas darbības, ko veic šis uzņēmums. Vēl eh, vēlos teikt, ka Itālijā kompensācijas bija 3000 eiro par automašīnu, nu varbūt mazliet vairāk bet jebkurā gadījumā es apzinos šo situāciju un varbūt kādu no jums pārsteidz šī situācija. Es uh, ikdienā apspriežu šos jautājumus ar industriju un ar dalību valstīm. Pat vakar man bija viena sanāksme par šo tēmu. Uh, Un es joprojām uzskatu, ka industrijas iekšējā pieeja, iekšējais noskaņojums nav mainījies. Joprojām ir tā pati pieeja, tā pati faktu noliekšana, un daudz no jums ļoti pareizi teica, ka dalību valstīm neizdodas izpildīt tiesību aktu noteikumus, bet daudz no jums jautāja, ko komisija ir darījusi līdz šim. Es eh, cenšos eh, par to runāt ļoti godīgi un skaidri. Esmu darījusi visu, kas ir bijis manos spēkos. Trīs aspekti šeit būtu jāpiemina, bet ņemot vērā to, ka mūsu instrumenti ir ļoti ierobežoti. Kad es iepriekš biju jūsu komitejā, uh, Es sacīju, ka mums ir vajadzīgs labs pamats un labas datu bāzes, lai sāktu pārkāpumu procedūru. Mēs jau esam strādājuši ar septiņām dalību valstīm. Dalību valstu reakcijas termiņš ir šodien, un pēc tam mēs sāksim analizēt dalību valstu iesniegtās vēstules. Un es nevaru jums pagaidām vēl nosaukt konkrētu datumu, bet esmu droša, ka būs vēl citas pārkāpuma procedūras turpmāko dažu mēnešu laikā bet tie ir ļoti ierobežotas darbības instrumenti. Mums ir vajadzīga jauna tipa apstiprinājuma sistēma, mums ir jāmaina visa emisiju pārbaudīšanas sistēma un arī uh, tipa pārbaudas institūcijas uh, pārbaudīšanas veids. Daudzi no nu, jūsu ieteikumiem ir ļoti līdzīgi tam, kā es šo situāciju redzu un tam, ko mēs jau darām. Bet vienā jautājumā mūsu viedokļi tomēr atšķiras. Es joprojām uzskatu, ka mums nav vajadzīga atsevišķa Eiropas aģentūra. Piemēram, tāda aģentūra kā ASV vīdas aizsardzības aģentūra. Tirgus uzraudzība ir jāpadara neatkarīgi no dalību valstu valdībām un pārvaldes. Dalību valstis ir pieradušas domāt, ka tās ir vienīgās, kas pārbauda un mēra automašīnas, kuras tiek ievestas no rūpnīcām. Uh, Šis mehānisms ir jāievieš ātri un efektīvi, jo īpaši ņemot vērā dažu labu finanšu apsvērumu, jo, kā jau es iepriekš teicu, laika apsvērumu dēļ, izmaksu dēļ, budžeta dēļ, ekspertu pieejamības dēļ, centrālas, centralizētas Eiropas aģentūras izveidas iespēja netika saglabāta. Šis ir viens eh, no nedaudzajiem jautājumiem, kuros mūsu viedokļi atšķiras eh, pārējos, eh, es domāju, tāpat kā jūs. Tik runāts arī par Junkera kunga nostāju šajā jautājumā. Protams, ka par visām pārkāpumu procedūrām komisijā tiek lēmts kopīgi. Junkera kungs ir informēts par visiem gadījumiem. Un Šis ir labs brīdis, eh, lai noteikti, kurā brīdī ir jāiejaucas eh, padomēji un kurā brīdī šī iejaukšanās eh, radīs visoptimālāko iedarbību. Es ik dienu kontaktējos gan ar dalību valstu, gan ar nozars pārstāvjiem, un man ir vajadzīgs arī jūsu atbalsts. Es jūtu, ka viņi joprojām velk laiku garumā apzināti. Ir atlikšana pēc atlikšanas. Un es zinu, protams, ka tie ir taktiski dati un mums tie ir vēl jāanalizē, taču tā nav gluži tā pieeja, kas man patikta šajā gadījumā. Daudzos gadījumos viņi ir norādījuši, ka neturpinās uh, darbu nulles emisiju automašīnu jautājumā. Un uh, ka nepalīdzēs atgūt patērētāju uzticēšanos, bet, kā jau es sacīju, ar šo jauno apstiprinājumu sistēmu mēs uh, pašreizajā situācijā esam iestrēguši. Mūsu rīcībā ir tikai pārkāpuma procedūra. Uh, Un es neapgalvošu, ka būtu iespējams nākotnē izskaust visus krāpniecības gadījumus, taču mēs varētu tos ierobežot ļoti lielā mērā. Tāpēc man ir vajadzīgs jūsu atbalsts tādā kā vadlīniju līmenī, jo, kā jau es sacīju, neviena dalība valsts, nevienāds autoražotājs nelūdza kaut kādas norādes. Jā, mēs zinām, ka šīs uh, atslēgšanas ierīces ir nelegālas Eiropā. Iepriekš es jau esmu strādājusi pie šīm norādēm, un tas ir reāls instruments dalību valstīm. Tas palīdz uh, tām veikt uh, novērtējumu, bet vēlos skaidri norādīt, ka Tā ir dalība valstu atbildība veikt novērtējumu, tā nav komisijas atbildība. Mēs ierosinājām viņiem šīs vadlīnijas jeb norādes, un uh, es ceru, ka tās uh, noderēs dalību valstīm, jo tam būs jāievēro šīs norādes. Vēl, manuprāt, Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, lai panāktu progresu gan pie tipa apstiprinājuma, gan pie jaunās RDS sistēmas. Gan arī pie citiem jautājumiem, ar kuriem jūs saskārsieties tuvākajā nākotnē. Augsta līmeņa darba grupā mēs vērtēsim to, cik daudz nulles emisiju automobīļu būs uz mūsu ceļiem 2030. gadā. Un arī šis jautājums ikdienā tika pārunāts ar uh, nozars pārstāvjiem, un šeit uh, šo automašīnu skaits palielinās mēnesi no mēneša. Un, uh, Nozarē vienkārši ir jāgatavojas šīm pārmaiņām. Vēl tikai vakar es viņiem sacīju, ka iespējams ir pienācis laiks pārgrupēt visus centienus, pētniecību, cilvēku resursus, uh, lai tie strādātu pie nulles emisiju automobiļiem, nevis tiektos uzlabot parasto automašīnu dzinējus. Diskusijas vēl turpinās. Mēs par to jau runājam 18 mēnešus, taču, diemžēl, man nav sajūtas, ka industrijā un arī dalību valstīs pieeja un noskaņojums eh, attiecībā uz šo emisiju skandālu īpaši mainītos. Es domāju, tāpat kā jūs, šis ir viens no nopietnākajiem Eiropā pieredzētiem skandāliem. Paldies, komisārs kundze. Es redzu, ka daudzi vēlas eh, kaut ko komentēt vai nav apmierināti ar atbildi. Balsts no zāles. Nu, saņemt atbildi būtu jauki. Jūs neko nesacījāt par vadlīnijām attiecībā uz atslēgšanas ierīcēm. Un arī par. Eh, jūs atbildējāt par pārkāpumiem, jā. Komisāri, jā, es jums piekrītu tajā ziņā, ka dalība valstis neuzrāda īpaši labu sniegumu īstenojot ES tiesību aktus, un kopš 2016. gada automobiļu ražotāji var izplatīt savu emisiju stratēģiju, kas ir jāizvērtē dalību valstīm, un eh, norādījumi ir diezgan stingri Saskaņā ar tiem dalību valstīm ir jāizvērtē automobīļu ražotāju emisiju stratēģijas. Balsts no zāles, bet jūs sacījāt, ka valstīm neizdodas ievērot Eiropas tiesību aktus, es atkārtošu, neizdodas ievērot. Šīs automašīnas joprojām ir ielās. Ja automašīnas neatbilst noteikumiem, tās nedrīkst atrasties uz ielas. Vai komisija tagad uh, kaut kādā veidā vērsīsies pret šīm valstīm? Komisāri, jā, man šķiet, ka es skaidri atbildēju. Jūs sacījāt, ka jūs varētu, bet ja joprojām netiks panākta tiesība aktu ievērošana, tad tas ir pārkāpums neapšaubāmi. Jā, protams, bet kā jau es sacīju, arī attiecībā uz šīm septiņām pārkāpumu lietām rudenī Mums ir visi tehniskie dati un datu bāzes, bet esmu pārliecināta, ka būs vēl turpmākas pārkāpuma procedūras. Pavisam noteikti. Ernstas kundze, bet ne, ne citu jautājumu. Mans jautājums atpakaļ par šo lobiju politiku un uh, organizācijām. Uh, un uh, mūsu rīcība attiecībā uz tām. Uz šo jautājumu jūs neatbildējāt, un tas ir ļoti svarīgs, jo arī veidojot šīs darba grupas, var tiek domāts par sekām, ko radīs to sastāvs. Jā, tas ir pēdējais jautājums, bet lobbyis šajā parlamentā ir aktuāls jautājums kā tāds. Es mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu rakstveidā. Uh, jo tā ir eh, tāda vispārēja problēma, un arī es to jūtu. Es arī jūtu, kāda ir ietekme automobīļu ražotāju lobbyiem uz dalību valstu valdībām. Es mēģināšu detalizētāk atbildēt uz šo jautājumu rakstveidā. Priekšsēdētā, jā, es domāju, ka tā ir tāda vispārēja problēma. Kolēģi joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Es redzu, ka ir daudz cilvēku, kas grib komentēt, taču mums vēl ir jādiskutē par ziņojumu. Mūsu pienākums ir sniegt atbalstu komisijai, lai tai būtu spēcīga pozīcija šo jautājumu risināšanā, un tāds ir arī mūsu komitejas uzdevums. Jo šī ir viena no pēdējām uh, sanāksmēm, kas mums ir, un tad mēs atgriezīsimies pie darba mūsu komitejās, NV, ITRE, TRAN un citās, lai pārliecinātos, ka mūsu rekomendācijas tiek īstenotas. Uh, reglamenta jautājums ir 10.15. Komisijas sanāksme oficiāli ir līdz 12.30. Es nedomāju, ka mums ir vajadzīgas divas stundas, lai diskutētu par grozījumiem. Kāpēc mums tagad neorganizēt tādu ātru otro kārtu, kur katram runātājam tiek piešķirta tikai viena minūte, lai viņi varētu pārfrāzēt savus jautājumus, jo es neesmu saņēmis nekādu atbildi arī uz saviem jautājumiem. Mēs esam ieradušies, lai saņemtu atbildes. Jā, es saprotu, bet es arī labi pārzinu mūsu uzklausīšanas metodas. Un, eh, protams, tiek uzdots daudz jautājumu, un eh, ne uz visiem tiek saņemtas atbildes, taču komisārai drīz ir jābūt citā komitejā. Tad eh, panāksim domu apmaiņu rakstveidā. Varbūt, ka komisāri varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem rakstveidā. Labi, paldies komisārs kundzei. Okay, dear colleagues, sorry for... Mm, labi, godātie kolēģi. Iesniegsim jautājumus rakstveidā, un tās noteikti vēl nav diskusijas beigas. Labi, kolēģi. Tagad pāriesim pie otrā darba kārtības punkta, vai trešā, kā mēs to uzlūkojam. un tas ir ziņojuma projekts par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūvas nozarē, kā arī rekomendāciju projektu pēc izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem. Mums ir divi lieliski referenti, un tagad es došu vārdu Gīzekas kungam un pēc tam Gerbrandī kungam. Tālāk izteiksies ēnu referenti un būs atklāta diskusija ar visiem komitejas dalībniekiem. Gīzeks kungs, paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu, godātie kolēģi. Vispirms es no sirds vēlos pateikties sekretariātam, kas līdz šim ir paveicis lielisku darbu un ir mani labi atbalstījis visā sarunu procesā. Tāpēc es gribētu arī paust skaidru pateicību Gerbrandī kungam un visiem uh, ēnu referentiem par konstruktīvo sadarbību, un ar šo sadarbību mums izdevās eh, kopā ar citām frakcijām izstrādāt tādu labi izsvērtu eh, ziņojumu projektu, lai arī eh, bieži vien bija atšķirīgas interpretācija iespējas. No manas skatu punkta raugoties, mums izdevās panākt visām pusēm pieņemams kompromisus, un šādā garā es arī labprāt turpinātu strādāt. Eh, runājot par pašreiz panākto, eh, mēs esam eh, saņēmuši 205 grozījumus. Kompromiss līdz ar to ir sarežģījies, taču tur ir arī tehniski apsvērumi, piemēram, nav pieejams gro, tulkojums un Piemēram, manā valodā, vācu valodā joprojām nav iztulkoti grozījumi, man jāstrādā angļu valodā, tas pats notiek daļai arī jāstrādā ar angļu valodu un franču, un tas nepadara darbu vienkāršāku. Ir pāris nostājas, kas ir kas vēl ir jāsaskaņo un jā, jā, jārod kompromiss. Diskusijas turpināsies Strasbūrā. Tautas partija ir noteikts prioritātes, piemēram, nākotnes tehnoloģijas. Joprojām ir iespējams ievērot robežvērtības, bet ir jāizmanto pieņemamās tehnoloģijas, taču mēs nedrīkstam to sasaistīt ar ideoloģiskiem apsvērumiem. Runājot par atbilstības faktoru un par aktuālo RDE pakotni, mēs runājām par to ar komisāru Bienkovsku. Uh, Un ja mēs kā parlaments arī novilcināsim šo procedūru, mums ir jāuzmanās saukt konkrētus datums. RDE ir jāstājas spēkā 17. gada septembrī, un otrā pakotne vēl nav nonākusi atklātībā. Mums ir jāsadarbojas un eh, nedrīkstam vienkārši futbolēt šo atbildību no vienas puses uz otru. Runājot par krāpniecības programmatūru, neviens par to neko nezināja. Eh, jā, pastāv atšķirības starp reālās braukšanas mērījumiem un laboratorijas mērījuma rezultātiem, bet par šo programmatūru runāts tika maz, eh, par šiem programmatūras kodiem, par to, cik tālajošai ir jābūt caurskatāmībai. Mums ir jāpanāk eh, tiesību normas, taču ja šīs normas neīstenos nozara, tad no tā nebūs nekādas jēgas. Uh, Es ceru, ka turpināsies mūsu konstruktīvā sadarbība, tostarp arī ar referentu. Un es vēlos pievērsties kādam punktam, kas ir ļoti aktuāls Vācijas laikrakstos. Komitejā mēs uzaicinājām Nīdersaksens eh, federālās zemes prezidentu. Viņš gan neieradās, bet atsūtīja aizstājēju. Žēl, ka tā. Un um, Vācijas laikrakstos uh, tika runāts par Pīriha kunga uh, pārmetumu. Uh, ka šis eh, Saksijas priekšsēd prezidents eh, jau rudenī zināja par manipulācijām ar izplūdes gāzēm. Lejas Saksijas eh, prezidents noliedza šos apgalvojumus. Un mums šobrīd ir grūti strādāt, mūsu mandāts drīz beigsies, tas ir spēkā līdz 28. februārim, kad mēs balsosim, pagarināšana nebija plānota. Uh, Un es gribēju jautāt, vai mēs varētu koordinatoru līmenī runāt par to, vai pašreizējos uh, eh, notikums vērā ņemot, mums vajadzētu uzaicināt Pīrihu kungu vai Lejas Saksijas uh, federālās zemes prezidentu atkal. Un mēs nedrīkstam ļaut šai diskusijai vienkārši tikt nostumtai kaut kur putekļainā plauktā. Girbrandī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es tikai gribēju sacīt, ka partija politika pamazām ir pametusi šīs uh, komitejas uh, zāli, kopš mēs uh, esam iedziļinājušies detaļās vairāk. Taču mana līdzreferenta pieredze liecina par to, ka politika tomēr bieži vien ir iesaistīta arī joprojām. Protams, varētu sacīt daudz par to, kā notiek mūsu darbs un par grozījumiem, Taču Gizeks kungs jau diezgan daudz pateica par tīri tehniskiem ziņojuma aspektiem un arī par grozījumiem. Es to visu neatkārtošu. Es tikai izteikšu dažas vispārīgas piezīmes. Pirmkārt, ja mēs paraugāmies, kāds bija mūsu sākuma punkts eh, pirms apmēram gada, ne visas grupas vispār gribēja, lai šāda izmeklēšana tiktu sākta, citas savukārt uz to uzstāja Vēl dažām grupām viss bija skaidrs, vēl pirms mēs bijām sākuši izmeklēšanu, un es esmu pieredzējis, ka šī komiteja ļoti koncentrējās uz saturiskajiem aspektiem. Mēs esam sanākuši šeit ļoti dažādi, gan uh, galēji labējie, gan uh, galēji kreisie, bet es runāju šeit kā viens no ziņojuma projekta līdzautoriem. Uh, Gizeks kungs, Zalbas kungs un arī es eh, esam izstrādājuši tādu ziņojumu projektu, kas būtu pieņemams vairākumam no mums. Protams, vienmēr eh, varētu viest uzlabojumus, un es redzu daudzus grozījumus, kas šo ziņojumu patiešām uzlabos. Taču 99% grozījumu ir vērsti uz uh, būtiskām ziņojuma izmaiņām, un es domāju, tas ir kompliments mums visiem, mūsu darbam pēdējā gadu laikā. Mēs esam izstrādājuši spēcīgu ziņojumu. Gluži kā Gīzeks kungs arī es gribētu pateikties ēnu referentiem par sadarbību pie faktu apkopošanas. Mums vajadzēja panākt vienprātību, konsensu, un mums tas ir izdevies. Uh, pagājušā gada decembrī. Un šobrīd esmu optimistiski noskaņots par iespējamajiem kompromisiem. Protams, eh, dažas grūtības būs, bet es domāju, ka mēs tās atrisināsim un beigās mums būs jābalso un jāraugās, kāda veida vairākumu mēs varam panākt šajā komitejā. Taču esmu optimistiski noskaņots par gala iznākumu un es ar prieku strādāšu kopā ar ēnu referentiem un pārējiem turpmākā mēneša gaitā pirms balsojuma. Paldies! Un es gribētu uzsvērt, ka arī es esmu saņēmusi šo, šīs atsauksmes par ļoti pozitīvo gaisotni. Paldies! Es arī esmu apmierināta ar šo kopīgo darbu, kuru mēs esam paveikuši. Uh, un jo īpaši priecājos, ka šī faktuālā daļa ir nodrošinājusi labus rezultātus. Līdz ar to mēs varam pāriet pie pašas būtiskākās daļas, proti rekomendācijas. Sākotnējais teksts bija labs, un tā kā izmeklēšanas komitejas emis darbs eh, bija tāds pamatīgs, mūsu rezultāti ir pietiekami labi mēs redzam, ka ir vērojama, ievērojama konverģence. Tomēr ir vairāki temati, uz kuriem jau norādīja mm, gan Gīzikas, gan Ger, Gerbraudīkungs, kur mēs vēl nevaram vienoties. Un tas, diemžēl, ir jāpasaka. Mums eh, noteikti uh, izdevās jau par to vienoties uh, vakardienas ēna referents sanāksmē, tāpat organizēsim vēl divas ēna referents sanāksmes nākamnedēļ, iespējams arī vēl vairāk, mazliet vēlāk. Uh, Sociāldemokrāti jo īpaši uztraucas par eh, vairākiem punktiem, un mēs turpināsim noteikti pie tiem strādāt. Tātad Komisārs uzklausīšanā jau norādīja, ka mums ir jādomā par Eiropas aģentūras izveidi. Mēs ļoti labi apzināmies, ka pašreizējā situācija mums liek ļoti vilties. Nu, mēs redzam, ka dalībvalstis pašas netiek galā ar šīm problēmām. Trūkst efektivitātes mēs redzam, ka tiesība akti netiek ievēroti, un mēs uzskatām, ka tas nav akceptējami. Mēs uh, līdz ar to varam reiķināties, ka tuvākajā nākotnē būs atkal šādi skandāli. Es noteikti uh, nākamajā sanāksmē, tad, kad mēs diskutēsim par kompromisiem, runāšu par to, ka komisija nav ieviesusi pietiekumu skaidrību par uh, izmeklēšanu, kas uh, tiek veikta par um, Eh, par atslēgšanas eh, ierīču izmeklēšanām dalībvalstīs. Tātad mēs redzam, ka dalībvalstis neievēro tiesību aktus un mēs nevaram uh, to akceptēt. Mēs noteikti vēlamies gatavot rekomendācijas. Tāpat par sankcijām. Mēs uzskatām, ka sankcijas vajadzētu pieņemt uh, Eiropas līmenī. Uh, Galu galā, ja runa par tipēdu apstiprināšanu, tad pašlaik eh, šādas sankcijas vienkārši neeksistē. Ir jānodrošina arī kaitējuma atlīdzība patērētājiem. Es jau dzirdēju, ka komisāri tikko norādīja, ka pašlaik Eiropas līmenī nav iespējams rīkoties. Tieši tāpēc mums ir jāuzlabo atbildība, lai mēs paredzētu uh, aizsardzību patērētājiem eh, šajā sakarā. Es domāju, ka visi klātesošie kas eh, piedalījās šajā izmeklēšanas komitejā, patiešām vēlas aizsargāt patērētājus. Sociāldemokrātu grupa grib arī uzsvērt, ka uh, kavējumi uh, pašlaik nav attaisnojami. Tāpat arī nozares attieksme par uh, um, sankciju ieviešanu Eiropas līmenī, diemžēl nav ļausi nodrošināt pietiekamu atbalstības līmenī. Tāpat ir jādomā par metodoloģijas aspektiem. Šeit noteikti uh, vajadzētu uzlabot situāciju. Tāpat arī mums ir jādomā par mm, tipēda apstiprināšanas termiņiem. Šeit es vēlētos paust mūsu vēlmi par to, ka balsojums, kas notiek šodien IMCO komitejā un diskusijas, kas notiks plenārsēdē, sēdē, būtu tātad jāorganizē vienlaicīgi ar diskusijām par izmeklēšanas komitejas rezultātiem. Nedrīkstētu būt tā, ka šeit ir kaut kādas laika nobīdes un ka netiek ņemti vērā izmeklēšanas eh, komitejas rezultāti, gatavojot uh, šos tiesību aktus. Uzskatu, ka tam piekrīt lielākā daļa referentu un ēnu referentu. Tātad mums vajadzētu jau no paša sākuma uh, uzstāt uz to, ka izmeklēšanas komitejas rezultāti tiek ņemti vērā. Šī izaicinājuma ir ļoti lieli, un es domāju, ka mums visiem ir jāuzņemas ļoti liela atbildība šajā izmeklēšanas komitejā. Mēs neesam šeit, lai vienkārši uh, kaut ko komentētu vai izpaustu nožēlu. Mums ir jāgatavo rekomendācijas. Uzskatu, ka mums ir jāizvēlas globāla pieeja, tātad mēs šeit domājam gan par industriālo politiku, kur mums ir jāaizsargā automobīļu nozare, un tāpat mums ir jādomā arī par Eiropas pilsoņu un vīdes veselību. Tāpat ir jāaizsargā arī patērētāji. Tātad mums ir vajadzīga šāda globāla pieeja. Mums ir jārīkojas Eiropas līmenī, un ir skaidrs, ka šos priekšlikumus mēs nevaram izdarīt citā līmenī, vai nevaram to visu atstāt tikai dalībvalstu ziņā. Tieši tāpēc Eiropai vajadzētu nodrošināt vajadzīgo aizsardzību. Tas ir politisks jautājums. Mums ir jāparāda, ka Eiropa ir spējīga aizsargāt pilsoņus visās šajās dimensijās un visos aspektos. Tieši tāpēc šis prasība līmenis ir tik augsts, un mums vajadzētu patiešām strādāt, vajadzētu paust un parādīt šo atbildību grozījumos un kompromisos, kurus mēs gatavosim visi kopā. Paldies! Jā, voorzitter, eh, meneer Henkel is. Paldies, priekšādātāji. Henkel kungs, Āna referents nav ieradies, taču es vēlētos paust savu viedokli par šiem jautājumiem. Es gribētu pateikties abiem referentiem par ļoti labi paveikto darbu. Labprāt arī ieklausīšos tālākajās diskusijās. Rekomendācijas ir jāatbalsta. Tajās ir iekļauti ļoti svarīgi politiski signāli, un tās ir labi saprotamas. Man ir divi grozījumi, kurus iesniedz kopā ar Džuliju Gērlingu. Es vēlētos likt uzsvaru uz trīs punktiem. Tas sasaistās ar jautājumiem, kas tika uzdoti komisārei, bet uz kuriem mēs diemžēl nesaņēmām reāls atbildes. 28. grozījumā mēs aicinām nodrošināt informāciju patērētājiem. Esam jau ilgi par to apspriedušies. Informācija patērētājiem ir jāuzlabo un tai ir jābūt plašākai. Patērētājiem ir jāsaņem precīzi dati par izmešiem, par konkrētām vielām, tāpat arī par NOX daļiņām. Mums ir vajadzīgs arī dialogs starp komisiju, automobīļu nozari un dalībvalstīm. Sabiedrības veselība mūs uztrauc visus. Auto nozarei vajadzētu uzņemties savu atbildību un spēlēt savu lomu. Mums ir jānodrošina šeit eh, pietiekami svarīga rīcība un ir jānodrošina arī, lai visas iesaistītās puses varētu spēlēt savu lomu, veidojot tīras automašīnas. Ir vēl kāds grozījums, kas ļoti labi saskan ar NV komitejas viedokli. Te ir runa par tīpa apstiprināšanu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas transporta līdzekļu uzraudzības iestāde varētu uh, darboties. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga neatkarīga, neatkarīgāka uzraudzība Eiropā. Jautājums ir, kā to nodrošināt. Uzskatu, ka neatkarīga aģentūra būtu pareizā atbilde, un šis eh, pieprasījums ir pilnībā leģitīms. Cik es saprotu, Gerbrandī kungs, jūs esat vērsies pie um, mēdījiem un esat teicis, ka nesat pilnībā pārliecināts, vai aģentūra ir vajadzīga un vai tas ir īstais risinājums. Tas nozīmē, ka mēs pateiktu, ka mēs neusticamies komisijai. Uzskatu, ka mums vajadzētu par to vairāk padomāt. Viens no izmeklēšanas komitejas secinājumiem ir tāds, ka komisija principā pieļāva kļūdu un nedarīja pietiekami daudz, uh, Esam pārliecināti, ka pieprasījumi veidot aģentūru šajā konkrētajā gadījumā ir pamatoti. Mēs ceram, ka šie grozījumi tiks iekļauti galīgajā tekstā. Paldies! Paldies! Es esmu pilnvarot runāt mūsu ēnu referenta vārdā, tātad es paudīšu mūsu politiskās grupas nostāju. Īsti nezinu, vai mēs tagad esam. Uh, šīs eh, komitejas sanāksmes vidū vai sākumā, tātad mēs varam secināt, ka daudz jautājumu nav atrisināti, un mm, šķiet, ka neviens īsti nevēlas atzīt, ka um, šī informācija bija pieejama. Tātad Vācijā arī ir redzams, ka situācija nav pilnībā noskaidrota. Uh, Tāpat arī informācija bija pieejama pašai komisijai. Man ir ārkārtīgi grūti to attaisnot un grūti pateikt, ka tiešām neviens neko nezināja. Īsti arī nezinu, vai mēs varam vienoties ar tautas partijas grupu par visiem jautājumiem. Ir ļoti daudz punktu, kur mēs gribētu pieprasīt lielāku konsekvenci. Par ko tad šeit ir runa? Te ir nav runa tikai par krāpšanas atklāšanu un par uzticības atjaunošanu. Protams, ka tas ir ļoti svarīgs punkts. Te ir runa par pilsoņu veselību, par vidas aizsardzību, par standartiem, kurus paši sev esam uzlikuši, un arī par uh, Eiropas Savienības tiesību aizsardzību. Šeit ir ļoti daudz punktu, ko kritizēt. Uh, Tātad ziņojumā ir daudz kritikas, kurai mēs varam piekrist, bet mēs uzskatām, ka kaut kas ir jāpasaka arī par komisiju. Komisija un dalībvalstis, eh, diemžēl, ir izgāzušās. Un eh, pēc visiem vērtējumiem 2013. gadā jau kopējais pētniecības eh, centrs izteicās par iespējamām atslēgšanas ierīcēm, bet neviens neko nedarīja. Daudzus gadus komisija īsti nepateica, kāda ir tās īstā loma, ko tā būtu varējusi paveikt. Tāpat arī netika mm, veiktas eh, novērošanas funkcijas. Komisija nav tikai starpnieks starp strīdā iesaistītām pusēm. Komisija ir līguma sardze, un tieši tāpēc komisijai vajadzēja rūpēties par um, direktīvu un tiesību aktu ievērošanu. Tas vienkārši netika izdarīts, to mēs tagad varam secināt. Tas, ka viss tagad tiek uzvēlts eh, dalību valstīm, kas, protams, arī ir vainojami šajā situācijā, eh, nav īsti pieņemama. Tātad mums ir svarīgi kritizēt. Mēs redzam, ka vislielākie zaudētāji šajā spēlē, un ziņojumā to arī vajadzētu skaidri parādīt, ir patērētāji. Tātad patērētāji šeit tiek malti starp politiķiem un rūpniekiem. Un, ja runa par eh, kaitējuma atlīdzināšanu Eiropā, tad arī tā ir kaut kur iepalikusi. Šeit nav runa par to, kurš ministrs šeit būtu iesaistīts no SPD vai no CSU partijām Vācijas Bundestāgā, un kas arī ir bijuši šeit uzaicināti pie mums. Es uzskatu, ka pēdējo gadu laikā ir paveikts pārāk maz. Es gribētu, lai tas vismaz tiktu pateikts. Mums šeit svarīgi punkti ir, piemēram, eh, pirmais eh, skaidri noteikumi lobētāju darbā. Mēs iesniegsim arī attiecīgus grozījumus. Protams, ka tas attiecas arī uz citām komitejām. Mums šeit eh, pietrūkst atbilstošas rīcības. Mums vajadzētu gatavot arī priekšlikumus šajā ziņojumā par šiem aspektiem. Mēs gribētu norādīt, ka tuvāko izmeklēšanas komiteju darbā vajadzētu ieviest labākus noteikumus. Tātad izmeklēšanas komitejām vajadzētu saprast, ko tās īsti spēj darīt. Tām būtu jābūt spējīgām tiešām veikt šo izmeklēšanas darbu. Mēs redzam, ka jauni tiesība akti jau ir uzsākti, ir uzsāktas procedūras šo tiesību aktu izstrādēšanai, Mums vajadzētu nodrošināt labāku sinhronizāciju starp visiem šīm procesiem. Tāpat arī gribētu skaidri norādīt, ka mūs ļoti sadusmoja tas, ka iesaistīto partiju sadarbība bija patiešām katastrofāla. Um, darbs tika veikts ar ļoti lielu kavēšanos. Vācijas bundestāgā situācija ir tāda pati, tas nav tikai šī parlamenta fenomens. Arī tur uh, eksperti neieradās uz izmeklēšanas komitejas sanāksmēm, kur tika runāts par emisiju skandālu. Pats svarīgākais ir tas, ka šajās izmeklēšanās ir tiek ievākti fakti. Tātad mums ir vajadzīga caurredzamība, mums ir vajadzīgi dokumenti, lai mēs varētu veikt savu darbu. Un pēdējais mūsu deputātu darbā vajadzētu arī nodrošināt, lai uh, tiek sagatavoti dokumenti agreditētajiem asistentiem. Tas ļautu mums uh, patiešām uh, pilnībā izmantot mūsu pilnvaras. Paldies tagad Delī kundze. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties uh, mūsu referentiem Gerbrandī kungam un Gīzekas kungam. Patiešām labi paveikts darbs. Jums ir ļoti liela atbildība, tāpēc, ka jūs esat referenti. Jūsu ziņojums dos um, signālu uh, uz ārpusi, tātad šī ziņa nonāks pie Eiropas pilsoņiem. Dīzeļgeita um, satricināja ne tikai dalību valstis un ne tikai autoindustriju, tā dziļi ietekmēja arī Eiropas pilsoņus. Uh, jo viņi tagad rūpīgi vēro, ko mēs darām, kā uh, atbildīgie par likumdošanu un kā likumdevē. Un skatoties uz uh, kalendāru, man ir patiešām žēl, ka šodien ziņojums par tipa apstiprinājumu IMCO tiek uh, pieņemts, bet emis secinājumi vēl nav akceptēti. Šeit rodas problēma attiecībā uz terviģiem un attiecībā uz uh, likumdošanas sagatavošanu. Otrakārt, godāmie referenti, es vēlētos, lai jūs rūpīgi uh, sekotu līdzi NV komitejas darbām un jo īpaši transporta komitejas darbām jo arī šajās komitejās tiek uh, veikts mums uh, būtisks darbs. Mēs uh, ļoti daudz esam runājuši par šo slaveno Eiropas aģentūru, un NV komiteja, piemēram, saka, ka šāda aģentūra ir vajadzīga. Transporta komiteja savukārt norāda, ka uh, viņi paredz šādu iespēju. Tad, tad eh, šī nostāja nav tik skaidra. Ir jāņem vērā šie fakti. Referenti, es vēlētos jūs apsveikt, tāpēc, ka jūs patiešām uzņematies atbildību. Jūs sakāt, ka dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība un, kā jau norādīja komisāra pirms dažām minūtēm, dalību valstis vēl ar vien nav sapratuši šī skandāla nozīmi. Jūsu ziņojums varētu būt vēl striktāks, jo īpaši šiem trūkumiem, uz kuriem jūs norādījāt, Gerbrandī kungs, te ir runa par eh, komisijas nepaveikto. To noteikti arī ir jāņem vērā. Tieši šī iemesla dēļ mēs iesniedzam 47. Eh, grozījumu. Kas tur ir teikts? Tas ir ļoti skaidrs grozījums. Tātad mēs sakām, ka komisija nebija izmantojusi kopējās pētniecības eh, centra sniegto informāciju 2009. un 2010. gadā. Komisijai būtu vajadzējis eh, veikt izmeklēšanu par uh, krāpniecisko programmatūru, vai vismaz vajadzētu izveidot darba grupu kopējās pētniecības centrā. Lūk, referentu kungi, es uzskatu, ka jūsu sagatavotais ziņojums ir ļoti labs instruments, lai parādītu, ka mums ir jādomā gan par to, kas notika pirms dīzeļgeitas, gan arī par to, kas notiks pēc tam. Mēs esam viensprātis šajā emis komitejā. Mēs nevēlamies vēl vienu dīzeļgeitu Eiropā. Mums vajadzētu mācīties no šī skandāla, un es domāju, ka mūsu grozījumi iet pareizajā virzienā. Uh, Jebkurā gadījumā es vēlētos, lai tie parādītos ziņojumā. Un es gribētu tiešām, lai uh, pēdējā redakcijā šie ziņojumi tiktu iekļauti. Paldies, tagad Evija kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos eh, apsveikt abus referentus. Neskatoties uz eh, zināmām šaubām un arī uz uh, visai nelielajām cerībām, ko cilvēki saistīja ar šo komiteju, uh, Darbs ir paveikts labi, un galīgais rezultāts ir pareizajā virzienā. Šeit ir iekļauti ļoti daudzi svarīgākie elementi, kas eh, parādījās arī uzklausīšana procesā, kas eh, nāca klajā pēdējā mēneša laikā. Nevēlos atkārtot visu, ko teica mani kolēģi. Man ir divi svarīgi punkti. Pirmkārtām aģentūra. Es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka vīdes komiteja ir izvēlējusies ļoti spēcīgu nostāju attiecībā uz uh, vienu neatkarīgu Eiropas aģentūru, kurai būtu jārūpējas par tirgu uzraudzību. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums vajadzētu izvēlēties šo virzienu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz uh, grozījumiem, tad uh, IMCO, protams, nostāja ir daudz vājāka. Uh, Mūsu rekomendācija nav, protams, saistoša, un es uzskatu, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem un drosmīgākiem, lai virzītos uz priekšu pa mūsu izvēlēto ceļu. Vēl viens temats, kas man šķiet eh, nozīmīgs, ir eh, tipa apstiprināšanas sistēma. Šeit ir sagatavoti vairāki kompromisa grozījumi. Es vēlētos, lai mēs izteiktos pēc iespējas skaidrāk un precīzāk attiecībā uz m, mm, atbilstības faktoriem. Tātad mums vajadzētu veidot vienotu kritēriju kopumu. Mums ir jābūt ļoti precīziem un detalizētiem. Uh, Protams, ka mēs turpināsim darbu ēnu referentu sanāksmēs. Paldies, uh, Evī kundzei, tagad Zuriņo kungs. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria também agradecer aos relatores e salientar uh, o, o espírito de trabalho. Paldies! Es arī vēlētos pateikties abiem referentiem. Es vēlētos paust savu prieku par atmosfēru, kas uh, valdīja mūsu vidū veicot šo darbu. Protams, nekas vēl nav pabeigts, taču mēs esam panākuši visai labu progresu. Mums vajadzētu turpināt darbu līdz pat uh, galīgajai teksta pieņemšanai. Domāju, ka mēs esam paveikuši diezgan daudz uh, pilsoņu interesēs. Tāpat es domāju, ka mēs varētu šeit atlasīt vairākus svarīgākos punktus, kas eh, man šķiet tie būtiskākie. Cik tā saprotu, ir skaidrs, ka komisija nav parādījusi vajadzīgo politisko gribu, veicot uh, savu mandātu un uh, veicot izmeklēšanu par krāpniecisko praksi. Otrkārt, Nav bijusi vēlme saprast atšķirības starp uh, reālajiem izmešiem, kas uh, tiek uh, aprēķināti uz ielas mūsu pilsētās, un testu rezultātiem, kurus gatavo nozare. Tātad eh, šeit ir runa par atbildīguma kultūru, kura ir jāievieš. Mums ir jānodrošina, lai nekas tam līdzīgs vairs nekur neatkārtotos. Mums ir jābūt eh, pietiekami uh, spēcīgiem, lai mēs veidotu šo atbildību. Mums ir jā, jā, jāpastiprina arī kopējā pētniecības centra pilnvaras un ir jādomā arī par aģentūru. Tāpat vajadzētu paskatīties, lai Eiropas pilsoņi varētu saņemt kompensācijas. Daži runā par elektromašīnām, daži runā par hibrīda automobīļiem. Protams, tas viss ir ļoti interesanti. Domāju, ka bija vērts uh, organizēt šo izmeklēšanas komiteju, jo tas ir mūsu pilsoņu interesēs. Liels paldies! Uh, Tagad došu vārdu atkal referentiem. Gerberandī kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es nevēlos šeit iedziļināties detaļās, lielākā daļa jau ir pateikta, un uh, lielākā daļa arī atbalstīja referentus. Demes Māker kungs, te bija konkrēts jautājums par aģentūru, un es gribētu atbildēt uz šo jautājumu. Principā nāsmu pret aģentūru, ja runa par šo aģentūru autotransporta jomu. Ļoti skaidri norādīja NV komitejā, ka galu galā šis priekšlikums ir akceptējams. Tas bija vēl pirms sākām par aģentūru runāt šeit. Protams, ka man ir zināmas bažas. Es nezinu, vai dīzeļgeitu vajadzētu izmantot kā iegānstu aģentūras izveidēji. Gribēju teikt, ka mums ir vajadzīga spēcīga Eiropas komisija. Eiropas komisijai ir jābūt pietiekami neatkarīgai, lai tā varētu labi uzraudzīt Eiropas eh, tiesību aktu īstenošanu dalību valstīs. Līgumā galu galā tas ir rakstīts. Tā ir Eiropas komisijas loma. Domāju, ka ja mēs runājam par tīpa apstiprinājumiem, transporta līdzekļiem, Un ja mēs sakām, ka mēs eh, vēlamies aģentūru, tad tas nozīmē, ka mēs neusticamies vairs komisijai, un tas samazina komisijas lomu Eiropas Savienībā. Ja tā tas tiešām ir, tad mums vajadzētu komisijai atklāt pateikt, mēs jums neusticamies. Uzskatu, ka mēs vēl ar vienu ejam pārāk tālu. Ja mēs to visu saistīsim ar dīzeļgeitu, tad, manuprāt, beigās tas eh, būs problemātiski. Nedomāju, ka šai izmeklēšanas komitejai vajadzētu norādīt, ka ir jāveido aģentūra. Mums Vajadzētu vienkārši teikt, ka Eiropas lomai ir jābūt spēcīgākai, ir jābūt labākai uzraudzībai pār to, kas tiek darīts dalībvalstīs. Ļoti interesanti, ka Bienkovskas kundze savā ievadrunā bija tik pārsteidzoša. Viņa minēja, ka dalību valstu un nozares attieksme nav mainījusies, taču beigās vienkārši tiek atmesta jebkāda atbildība. Mēs neko nedarījām, jo mēs neko nezinājām, Junkers neko nezināja. Uzskatu, ka šeit ir runa par vienkāršu telefonu zvanu atbildīgajiem ministriem. Uh, Nedomāju, ka aģentūra atrisinātu šo problēmu. Uzskatu, ka komisija ir kopienas institūcija, un tai tādai arī ir jāpaliek. Neuzskatu, ka mēs uh, stiprināsim komisiju uzstājot, ka ir jāveido aģentūra. Gīzeks kungs, vispirms tošu vārdu Bonifā kundzei. Nevēlos, lai šeit eh, sāktos stundām ilgas diskusijas, bet viņai ir kas svarīgs sakāms. Paldies! Es, protams, saprotu, par, par ko uztraucas Gerbrandīkungs, taču aģentūras ierosināšana nebūtu nenozīmē to, ka mēs eh, sāktu apšaubīt komisijas spējas rīkoties. Te ir runa vienkārši par efektivitāti un. Mm konsekvenci. Kā jau norādīja mani kolēģi, un tieši uz šādu ideju es arī balstījos, nākot klajā ar šādu priekšlikumu mūsu grupai. Dzelzceļa aģentūra tika izveidota ne jau tāpēc, ka komisija netiktu galā ar šiem uzdevumiem. Tas tika darīts tāpēc, ka komisijai ir dažādi Eiropas līmeņa uzdevumi, kamēr aģentūrai savukārt ir jākontrolē arbitrāža un jādomā par sankcijām, ko uzliek komisija gadījumā, ja netiek ievērota Eiropas tiesība akti. Tā nav Eiropas komisijas loma, un šeit mēs nekādā veidā neapšaubām Eiropas komisijas darbu. Tātad par dzelzceļa aģentūru mēs nobalsojām ar, ar rezolūciju, kur tika runāts arī par sociālo dempingu. Mēs domājām par uh, zemes eh, transporta aģentūru. Dzelzceļa aģentūra jau eksistē, un tā vietā, lai veidotu jaunu aģentūru, mēs varbūt varētu paplašināt pašreizējās aģentūras pilnvaras. Šeit nav runa par to, ka mēs neusticētos komisijai, te ir runa par lomu precizēšanu. Domāju, ka mēs beigās varētu arī atrast vajadzīgo sinerģiju un vien, viendokļu uh, eh, vienādību attiecīgajās komitejās Eiropas parlamentā. Visās dalību valstīs, kuras mēs uzklausījām šajā komitejā, eh, ļoti daudzas valstis tātad eh, no šīm visām valstīm pauda savu atbalstu šādai aģentūrai. Mēs varētu vēlreiz atkārtot Bienkauskas kundzei, ka mēs līdz ar to ne, nepaužam neusticību komisijai. Mēs vēlamies, lai komisija būtu spēcīga un respektēta iestāde visās dalībvalstīs, bet efektivitātes labad mēs vēlamies organizēt aģentūru, kas būtu atbildīga par kontroli visās dalībvalstīs. Paldies, šīs debatas vēl nav noslēgušās. Es domāju, ka jūs turpināsiet diskusijas ēnu referents sanāksmēs un arī vēlāk. Gīzekas kungs. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies, ka devāt man vēlreiz vārdu! Šī ir tāda īpaša komiteja, izmeklēšanas komiteja, un mums uh, nav viena pastāvīgā referenta, mums gan ir divi referenti. Un varētu arī teikt, ka Gerbrandī kungs viss jau ir pateicis, un man vairs nav nekā sakāmā, bet, uh, nu, tā kā parlamentā piešķirtais uzstāšanās laiks nav no pārāk garš, nu tad to tomēr izmantošu. Mēs esam nodrošinājuši mūsu viedokļu saskaņošanu, mūsu sadarbība ir bijusi laba. Uzskatu, ka pašlaik ir runa par tādu precizēšanu, par pēdējo detaļu noskaidrošanu. Ja runa par vienotu Eiropas aģentūru, varbūt šeit mums vajadzētu izvēlēties mazliet citu perspektīvu. Mums ir 20 pastāvīgās komitejas, un vīdes komitejā, kā jau Delī kundze norādīja, nu, viedoklis ir par aģentūru. IMCO ir citādi nostāja, TRAN vēl savādāka. Un ja beigās eh, mēs redzam, ka padome un komisija vēro mūsu darbu, tad eh, šeit ir runa par nezinu cik eh, dažādiem variantiem, ko pārstāv parlaments. Uh, Ja mēs vēlamies izvērēties pareizo stratēģiju, proti, ja mēs vēlamies būt spēcīgi, tad mums vajadzētu nodrošināt visu grupu uzklausīšanu. Piemēram, Pašlaik mēs tikai apspriežamies par šiem jautājumiem, bet IMCO komitejā par to jau tiek balsots. Nu, tad šeit nav nekādas politiskās konsekvences. Ja mēs vēlamies uh, lielāku politisko spēku, mums ir jārunā vienā balsī. Tātad, ja runa par aģentūru, mums ir vajadzīgs uh, vienots viedoklis. Daļai piekrītu arī Jana Gerbrandī uzskatiem. Uh, Nedrīkstētu tā izskatīties, ka mēs neusticamies komisijai. Eiropas aģentūra nevienmēr ir labākais risinājums. Izklausās ļoti labi, bet ja runa par tehniskiem jautājumiem, tad uh, Bieži vien padomē sāk strīdēties, kur šī aģentūra atradīsies. Viņi var strīdēties divus gadus, un tad mēs zaudēsim daudz laika. Mums ir vajadzīga efektivitāte, lai šī sistēma ietu pareizajā virzienā, un tas ir jādara ātri. Mums ir jāstiprina komisija. Mēs nedrīkstam šeit šo atbildību pārlikt uz kaut kādu Eiropas Savienības aģentūru. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Domāju, ka ir iespējams Eiropas eh, parlamentā nodrošināt šo vienoto balsi. Pie tā mums ir jāstrādā. Mums vēl ir septiņas dienas laika. 28. februārī mēs balsosim. Tautas partijas grupa ir gatava strādāt konstruktīvi, lai atrastu pareizo risinājumu. Lielas paldies visiem kolēģiem par uzmundrinošajiem vārdiem. Um, paldies. Origin, say, uh... Tas viss ir ļoti iedrošinoši īpaši eh, referentiem, nē, referentiem vēl ir šis tas darāms, es tā kā varu nedaudz patiet maliņā. Mums ir balsojums 28. februārī. Jūs minējāt vēl papildu pieprasījumu, pamatoties to, kas notiek Vācijā. Varbūt jūs varētu man tad uzrakstīt to e-pastā sekretariātam, un tad mēs redzēsim. Uh, Gerbrandī kungs vēlēties ko teikt? Ne? Labi. Ar koordinatoru un uh, visu referentu atbalstu es negribētu turpināt šīs komitejas darbu. Mēs uh, veiksmīgi veicām savu darbu, uh, gatavojam ziņām, varbūt kaut ko rakstot varam izdarīt, bet Gizekungs un tad Gerbrandī kungs. Uh, Jā, tikai precizēt. Es negribētu pieteikties mandātu pagarinājumam, bet gan 12 mēnešu mandātu ietveros mums uh, vajadzētu tikt galā. Es uzrakstīšu ēpastu un uh, sarunāšu tikšanos par šiem notikumiem Vācijā, vai arī rakstveida procedūrā kādu skaidrojumu saņemt. I have, I have a, a uh, request, madam. Man priekšstādās kundze ir cits lūgums vakar no mūsu sekretariāta. Mēs saņēmām Eh, dokumentus no Eiropas komisijas. Tie tad ir eh, drošās las, drošajā lasītavā kopš vakaras pēcpusdien. Eh, tur ir dokumenti no panā, sanāksmēm aprīlī līdz pat uh, oktobrim 2016. gadam. Esmu nedaudz pārsteigts, ka 2016. gada aprīļa sanāks, sanāksmes uh, Protokols uh, ir saņemts tikai tagad parlamentā, pēc tam ja to protokolu apstiprināja 12. maijā. Man, es esmu pārsteigts, ka šo protokolu saņemam, saņemam tikai tagad. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nākošais nedēļa esmu Strasbūrā, nedēļa vēlāk tad balsojam, tad būtībā ir ļoti grūti iziet cauri šiem dokumentiem drošajā lasītavā, jo mēs neesam uz vietas. Uh, Un ņemot vērā ierobežojums, kurš vispār uz to lasītāju var doties, tas ir tā nerealistiski. Vēl viena lieta. Nēsam saņēmuši dokumentus no komisijas, ko esam pieprasījuši pēdējo 12-13 mēnešu laikā, vai varētu gūt pārskatu no mūsu sekretariāta par tiem dokumentiem, kurus no komisijas vēl ar vienu gaidām. Un lai jūs kā komitejas priekšstādātāji varētu mudināt komisijas sagatavot šos dokumentus nevis nākošu mēnesi, jo mēs balsojam februāra beigās. Un apzināsimies reālo situāciju. Pēc mūsu balsojuma komiteja februāra beigās mēs secinājums grozīt nevarēsim, jo plenārsēdē tur vairs grozījums nevar iesniegt. Es domāju, ir, ir būtiski mums saņemt visus dokumentus no komisijas pirms balsojuma. Un vēlams arī negluži stundu pirms balsojuma. Paldies! Priekšstādāt, jā, paldies. Šo sarakstu ar gaidāmajiem dokumentiem mēs sagatavosim un arī mudināsim komiteju, eh, komisiju iesūtīt tālākus dokumentus. Memerkungs eh, varbūt tad jūs varat paskaidrot, eh, kāpēc tas aizņemt uz laiku, kāpēc bija tā aizkavēšanās. Jā, liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Varu apliecināt deputātiem atklāti, darām visu, kas mūsu spēkos, lai šos dokumentus jums Uh, nodot pēc iespējas ātrāk. Kā zināt, mēs strādājam ļoti sarežģītā ietvarā, īpaši, kad ir runa par uh, dokumentiem, kas saistīti ar trešām pusēm, īpaši tas attiec uz jūs minēto dokumentu, kur mums vispirms ir jāsnāc dalībvalstīm. Šī ir arī pirmā reize, kas saskaramies ar šādu situāciju, un dažkārt. Mm, ir bijis tā, ka mēs ne, ne tūlīt pat uh, ķērāmies klāt pareizai pieejai. Un tā es, līdz ar to tā ir atbildes uz jautājumu, kāpēc ir daži protokoli no tīsiem bija sanāksmes, kas mūsu rīcībā nonāk tikai tagad, jo nebija skaidrs, kāds ir termiņš, līdz kuram šie dokumenti ir jāsniedz, bet skaidrs, ka tie mums ir tūlīt pat jāsaņem. Es pats personīgi nezināju, tāpēc priekšstādātāji gaidīju jūsu paskaidrojumu, kur ir vēl tie dokumenti, kurus mēs pieprasījām, kas tika pieprasīti, bet netika sniegti. Ja tā ir, tad mēs, protams, to lietu skatīsim. Paldies, priekšstādātāji. Paldies. Mēs jums vēl šonedēļ, ja iespējams, uh, Nosūtīsim eh, neatrisinātos jautājumus arī no, nosūtīsim ar koordinātoriem un citiem. Es domāju, ka Gerbrandī kungs, kunga pieprasījums ir tiešām ļoti svarīgs. Mums ir bijušas ilgstošas diskusijas par dokumentiem. Es tiešām ļoti labi zinu, ka tā nav tikai komitejas problēma, bet eh, tas ir saistīts ar trešām iesaistītām pusēm un citiem. Taču lūdzu ļaujiet mums šo lietu noslēgt vēl pirms balsojuma, vismaz dažas nedēļas, nu, minimums nedēļu pirms balsojuma. Mūsu rīcībā ir tā tikai šī nedēļa. Un tomēr Strasbūrā pirmdien, es zinu, tā ir ļoti noslogot Strasbūras sesija. At, eh, at, klāta PAP, AFCO, EMIS un IMCO. Uh, sanāksmē par izmeklēšanas komitejas eh, atklājumiem. Lūdzu, visi, kas varat būt klāt, nāciet. Tur eh, izskanēs eh, arī jautājumi par mūsu, kā izmeklēšanas komitejas mandātu vai tā trūkumu. Mums izdevās visus, ko mēs gribējām šeit uzklausīt dabūt par mūsu viesiem, bet jūs zināt, ka darbs ir grūts, jo mēs šeit izvirzām augsts standarts. Liels paldies! Vēlu sekmes uh, referentiem, nēna referentiem, izstrādāt kompromisu uh, grozījumus, bet eh, aicinu tad jūs visus būt klāt 28. februārī galīgajā balsojumā. Paldies!